Un līdz ar to esam izskatījuši šo darbkārtības punktu, tādu balstu skaidrojumus. Un visiem, kas vēl strādā un vēl nav spējuši tātad baudīt pusdienas, novēlu visiem labu